tiesību aktu eh, nosaukumu tiks sēžu protokolam pievienot. Eh, saskaņā ar reglaments 105. punktu 6. Pan, pants 6. punktu eh, priekš komiteju vadītāji ir man informējuši, ka neviens nav pret um, deleģēto tiesību aktu izteicies. Um, um, iebildēm vajadzēja paust vismaz 40 deputātiem 24 stundu laikā, pretējā gadījumā um, notiek balsojums, rekomendācija jūs atradīsiet plenāru sesijas mājaslapā. Un tagad darba kārtība, respektīvi tā